imunitātes atcelšanu Česlavam Siekerski. Ņemot vērā, ka pret viņu uzsākta pārkāpuma procedūra saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumiem, saskaņā ar reglamenta 1, 9. panta 1. punktu, šis pieprasījums tiek nodots juridisko lietu komitejai, jo tā ir atbildīgā komiteja par šādām lietām, no GOE, NGL, ALDE un